Pieņemts. Cienījamies kolēģis un kolēģi, tribīnē es vēlos sveikt delegāciju no ASV kongresa. Klifs Stēns, kurš uh, ir uh, līdzpriekšēdētājs transatlantiskā uh, parlamenta dialoga. Līdzpriekšēdētājs un viņa septiņi kolēģi. Mēs sveicam jūs, cienījamie kolēģi. Mēs ļoti priecājamies jūs redzēt Eiropas parlamentā. Die Damen und Herren. Dāmas un kungi no ASV kongresa ir eh, strādā arī pat labāk eh, transatlantiskā eh, parlamenta dialoga ietvaros. Sestdien un svētdien viņam kopā ar kolēģiem no mūsu parlamenta un ASV delegācijas pārstāvjiem Kopenhāganā bija tikšanās konferences ietvaros, TED LD konferences, un viņš šodien arī piedalīsies ārlietu komitejas eh, īpašajā sanāksmē, un eh, ar šo sanāksmu arī beigsies viņa darbs pie mums. Eh, pašreizējās franču iestādes mēs 16. Mm, maijā 2012. gadā paziņojuši par Eriks Andrjo aizstās Kadar Arifu. Kovs Biseps būs Paskāla Kanfēna vietā.